Saskaņā ar priekšādātāju konferences mm, lēmumu un saskaņā ar reglamenta 105. pantu ir paziņots, ka nav izteikti nekādi iebildumi attiecībā uz INTA eh, komitejas mm, pieņemtajiem deleģētajiem aktiem. Ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa neizteiks nekādus iebildumus vai arī 40 Mm, deputāti neizteiks nekādus iebildumus, tad mēs uzskatīsim, ka šīs rekomendācijas ir pieņemtas. Pretējā gadījumā mēs uh, varēsim um, balsot par šo rekomendāciju. Rekomendācijas būs pieejamas uh, Eiropas parlamenta mm, mājaslapā.